tiem paredzēts integrētas biļešu sistēmas ieviešana Eiropā. Kokungs vārds jums. Frau Präsidentin! Priekšsēdājs kundze, komisārs kundze, kā lai es labāk no Veimāras nokļūst uz Lisabonu? Par spīti internetam šobrīd uz to ir grūti atbildēt. Ceļotāju vajadzības ir ļoti dažādas. Daži vēlas pēc iespējas ātrāk nokļūt galamērķē, citi vēlas pēc iespējas uh, ilgspējīgākā veidā ceļot, un citi atkal ir ieinteresēti kā turisti eh, izvēlēties visainaviskāko ceļojumu. Pašreizējo ceļojumu plānošanas pakalpojumu parasti nodrošina ļoti ierobežot ceļošanas iespējas, kas koncentrējas tikai uz dažiem satiksmes ceļiem un bieži vien tikai vienas valsts ietvaros. Un, diemžēl, pilsoņi šādā veidā Eh, parasti izvēlas eh, ka savu personīgo automobīlu kā ceļojuma alternatīvu. Un mūsu mērķim vajadzētu būt veicināt multimodālos ceļojumus un tādu vieglu ceļošanu no durvīm līdz durvīm, izmantojot vienu eh, biļeti, ne tikai vienu reģionu ietvaros, bet pāri robežām. Un savā ziņojuma ietveros piedāvāju risinājums, kā var tikt galā ar uh, pašreizējām problēmām un šķēršļiem, kas uh, kavē vēl multimodālus ceļošanas iespējas Eiropas Savienībā. Ceļotājiem ir jānodrošina plaša informācija, kas nodrošina viņiem reāli iespēju izvēlēties dažādos savienojumus. Godīga un uh, vienla secīga piekļuve ceļošanas informācijai ir pirmais solis. Turklāt ir jāņem vērā dažādo e, cilvēku vajadzības, īpaši ņemt vērā cilvēks ar īpašām vajadzībām un arī vecākus cilvēkus. Vietējiem un reģionālām institūcijām ir jānodrošina uh, un jāapzinās, kādi ir šie ceļošanas posmi, sākot no paša cilvēka mājas uh, durvīm līdz pat uh, gala punktiem. Un šeit um, nevaram iztikt bez tāda globālāka skatu punkta, šeit ir jāīsteno savienojumu. Tāpat arī ir jānodefinē ļoti skaidri pasažieru tiesības saistībā ar multimodālajiem ceļošanas iespējām. Uh, Un balstoties uz šo situāciju, dažādus transporta veidu izmantošana ceļošanai vēl joprojām nav atraktīvs ceļošanas veids. Mums ir jāpalielina šī atraktivitāte, jo šāda veida ceļošana nodrošina ne tikai efektīvu satiksmes tīklu izmantošanu, bet veicina arī ilgtspējīgu uh, ekonomisku ekonomiku, turismu, vidi Eiropā. Tādēļ mēs no komisijas sagaidām konkrētus ietvarus, kas nodrošinātu vismaz šo pirmo soli informācijas piekļuvī ceļošanas informācijā. Runājot par eh, biļešu uh, eh, sistēmu, šeit uh, jāatstāja tas nozares ziņā, taču tā kā līdz 2020. gadam nevaram saskatīt uh, nekādus konkrētus panākums, tad komisija ir jārīkojas. Gan pirms, gan ceļojuma laikā, gan pēc tam ceļotājiem ir jānodrošina informācija reālajā laikā par iespējamiem traucējumiem vai alternatīvām ceļošanas iespējām. Un, turklāt, eh, protams, eh, visos šajos procesos ir jānodrošina augsta datu aizsardzība. Un noslēgumā vēlos sirsnīgi pateikties ēnu referentiem, jo viņi nodrošināja panākt eh, plašu atbalstu satiksmes komisijā. Un tagad šo priekšlikumu varam eh, nodot tālāk iesaistītajām pusēm eh, komisijai. Un es ļoti ceru, ka gūsim atbalstu plenārsādē un jau sākumā vēlos pateikties pilnīgi visiem, tāpat kā arī manai asistentē Frančisarē Petro. Paldies! Merci, monsieur. Paldies! Fundsliks kungs vēlas izteikties brīvajā mikrofonā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētais kundze. Ļoti svarīgi aicināt dalību valstis dalīties informācijā pakalpojumi balstās uz esošiem sinerģiem, viņiem ir jāsadarbojas ciešāk, lai viņi varētu arī nodrošināt dažādu transporta veidu pārobežu satiksmi, izstrādājot arī starptautisko biļešu Eh, servisu, ja līdz 2020 gadam tas netiks izdarīts, tad aicināsim pieņemt līkumdošanu šajā jomā. Mm, Godīgai informācijas sistēmai ir jābalstās uz eh, saskarnēm, kas būs sastarpēji sasaistīts līdz 2020. gadam, lai šīs saskarnes būtu pieejamas operatoriem, patērētājiem. Paldies! Paldies, Marijas kungs! Stogrijā, brojdre! Paldies, priekšstādātāja kundze. Eiropas transporta uzlabošanai jāņem vērā pasažieru vajadzības, kā jau mm, ziņā pareizi norādīts, ir svarīgi šeit svarīgi, ir svarīgi informācijas sniegšana pasažieriem. Uh, Nu, gan turisma jomā, gan arī uh, citās jomās transportam ir jābūt konkurētspējīgam. Runājot par uh, biļešu pirkšanu internetā, biļetēm jābūt pieejamam un viegli nopērkamam uh, visiem iedzīvotājiem, arī invalīdiem un vecākiem cilvēkiem, un jāparedz arī viņu īpašo vajadzību. Uh, īstenošana. Jābūt pieejamā arī informācija visiem visās Eiropas Savienības valodās un jāparedz atlaides eh, daudz bērnu ģimenēm. Un jāparedz arī īpašas pakotnes eh, turisma jomā, lai piesaistītu vairāk pasažieru. Paldies, Škrega kungs. Allez-y, monsieur. Lūdzu, vārds jums. Uh. Zahvaljujem. E, poštovana. Paldies. Bulces kundze, dārgie kolēģi, priekšsēdētāji, vispirms vēlos pateikties Koka kungam, saka škrec, Šklece kungs par šī ziņojuma sagatavošanu. Ir e, vairāki apsvērumi, kāpēc ir jāatjauno šī sistēma. Pirmkārt, nepieciešama modernītē tehnoloģija, tā ir pieejama. Ir arī jāparedz iespēja ātri rezervēt un izrukāt biļetes dažādiem transporta veidiem. Ar IT inovācijām var izveidot jaunas darba vietas. Otrais apsvērums, kāpēc ir vērts to darīt, var ietaupīt enerģētikas izdevumus, līdz ar to transporta nozara kļūst pieejamāka, un tā arī tiks panākti klimata aizsardzības mērķi un ilgspējības mērķi. Tālāk arī tiks veicināta Eiropas Savienību, tiks veicināta Eiropas Savienības tiesība, eh, pilsoņu tiesības, viņiem būs pieejami vienota eh, biļete. Nākošais runātājs. Paldies. Ziņotājs piemin savā ziņojumā, referents pieņem ziņojumu, ka ir iespēja cilvēkiem pašiem izmantot uh, Uh, automobīli. Uh, es no sava, uh, no sava biroja uz, uz māju braucu ar mašīnu 35 minūtes, bet ar sabiedrisko transportu tas man prasītu 5 stundas. Tā tad nevienmēr tā ir izvēle. Tā tad ir jāparedz iespējas tomēr, mhm, lai varētu ceļot arī bez automobīļa. Svarīgi ir sadarboties valstīm, kam ir zemes robeža, Lieliski, ka cilvēki var eh, ceļot no vienas valsts uz otru ikdienas, tas viņiem, protams, nāk par labu, taču es vēlos atgādināt, ka apvienotā karalisti ir visnotaļ salu. Un Un šķiet, ka administratīvie izdevumi apvienotai karalistē būs daudz lielāki nekā ieguvumi. Nākošais runātājs. Jakoviča kungs. Es saprotu, ka jūsu uzdevums nav viegls, pateicos, ka esat mūsu viešņa tik vēlā vakarā. Tā ir garantija tam, ka komisija mēģinās pilnvērtīgi izveidot šo dažādiem transporta veidiem paredzēto integrēto biļešu sistēmu. Pateicos Bulces kundzei par viņš klātbūtni. Turisms ir svarīgi nozara daudzām dalībvalstīm, īpaši tām valstīm, kas ir Eiropas dienvidos. Šajā ziņā, ja īstenosim labu darbu, tad turisms Eiropā būs vēl konkurēt spējīgāks. Tāpēc ir nepieciešama godīga pieeja cen, biļešu cenām, To var nodrošināt pateicoties internetam, jāiekļauj arī sabiedriskais transports visā šai stātā un arī uh, jāapmainās labā, ar labākās prakses paraugiem. Lielas paldies, uh, būtu skungs, uh, kundze vārds jums. Prezident. Paldies, priekšsētājs kundze, godētie deputāti. Komisija vēlas pateikties Koha kungam un Tran komitejas deputātiem par lielisko darbu pie šī ziņojuma, jo šis ziņojums īpaši izceļ to, cik svarīgi ir dažādu transportu, informāciju un šie pakalpojumi visiem uh, pilsoņiem Eiropas Savienībā pilnībā piekrītam ziņojumā sacītajam par gala lietotājiem un par uh, uh priekšrocībām, ko gūtu šāda sistēma. Un tas arī sasaucas arī ar komisijas veicināto digitālā tirgus uh, un digitālās ekonomikas attīstību, lai sasniegtu, piemēram, arī mūsu mērķus. Uh, veicināt Eiropas Savienības transporta konkurēt spēju, izaugsmai nodarbinātībai. Šiem mērķiem ir jābūt arī savietojumiem ar sabiedrības mobilitātes vajadzībām. Sagaidīties sociāla ieguvuma no visaptvarošākas dažādu transporta veidu pakalpojumiem, tas varētu arī veicināt labāku modeļu integrāciju un lielāko elastību arī pārāvumu gadījumā. Uh, Šīs informācijas pakalpojums sniedz arī ieguldījumu arī efektivitāšu uzlabošanai visā eh, transporta eh, menedžmentā. Dati ir svarīgākais eh, visā šajā kontekstā. Tas ļauj arī sniegt precīzi informāciju gala lietotājiem ar mērķi noteikt tādu tiesības satveru. Uh, lai atvieglotu dažādu transporta veidu uh, izmantošanu biļešu sistēmu ieviešanu, komisija ir nākus klajā dažādiem uh, pasākumiem par ceļojumu opcijām, kas tiek uh, prezentēts neitrālā veidā, kas būtu absolūti objektīvas. Īpaši uzmanība ir jāpievērš negodīgumam, nelojālai konkurencei dati, kas ir saistīti ar eh, ceļu infrastruktūru, eh, ir eh, jāīsteno šī sadarbība starp valsts un privātajiem operatoriem. Pieejama labas kvalitātes daudz modālā ceļošanas dati ir fundamentāli svarīgi. Šajā kontekstā IT direktīvas īstenošana sniedz iespēju komisijai veicināt godīgu piekļuvu datiem. Ar to, to jau arī eh, dar vairākas iniciatīvas, kas arī tiek pieņemtas. Šis ir absolūts stūrekmens, lai varētu uzlabot eh, pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu vienlīdzīgus noteikumus pakalpojumu sniedzējiem. Dalība komisija arī eh, atbalsta dalību valstu centienus izveidot arī pārobežu biļešu sistēmas, nākt kā arī, ja tās nāk klajā, arī ir valsts pakalpojumi, lai uzlabotu arī šos pakalpojumus, arī, piemēram, dzelzceļa un tam līdzīgi. Tad arī komisija atbalsta arī parlamenta iniciatīvu, kā šīm iespējām jābūt piemēram visiem arī cilvēkiem ar mobilitāti. Uh, jāpat caurspēdīgiem uh, tirgus nosacījumiem, godīgi piekļūt tirgumu, ir skaidri arī jādefinē, ko nozīmē gala lietotāja tiesības, privātums un citi. Tas arī uzlabos pakalpojumu kvalitāti. Visbeidzot, pasažieru tiesības dažādajos transporta veidu kontekstā informēšu jūs, ka komisija pašlaik risina šo jautājumu, sagatavo ietekmes novērtējumu, izvērtē dažādas opcijas, lai nodrošinātu visi pasažieri varētu pilnībā izmantot savas tiesības. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Noslēdzam.